Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει... Dāmas un kungi, kolēģi, komisārs kundze, sākam plenārsēdi un sāksim uzreiz ar pirmo darba kārtības punktu. Tātad Arlēnas Makārtīs ziņojumu direktīvu par starpniecību dalību valstīs – Un uh, mēs uh, tagad sāksim um, viedokļu apmaiņu ar uh, referenti un dosim vārdu Makārtīs kundzei. Uh, well, I, I... Paldies. Es iesākumā domāju, ka man būs 6 minūtes, centīšos tomēr 4 pateikt. Vispirms es gribētu pateikt kolēģis komitejā par to,